pieeja dažām mūsu programmām, mēs varēsim arī liberalizēt vīzu režīmu, taču Ukrainai pašai ir jāveic šīs reformas. Paldies! Paldies! Tagad sāksies brīvā mikrofona procedūra. Man ir 17 runātāji. Un Mums ir vairāk runātāju, nekā mēs bijām gaidījuši, pieteikušies. Pirmais runāts Kozlovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie kolēģi!